apkarošanai un arī tajā būs vairāk eh, runāts par vieglāk ievainojumu personību jauniešu bērnu aizsardzību. Paldies, komisār! Un ar eh, komisāra Hānu uzstāšanos mēs beidzam šīs debates. Attiecīgais balsojums notiks rīt eh, pulksten pusdienos. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības nākamā punkta, kurš ir pēdējais šajā sādē, un tas ir kolēģis Svinbērnas ziņojums par finanšu instrumentu eh, regulējumu Dark Pulse, jeb anonīmajām platformām un citiem instrumentiem, un uz četriem vārdiem, četriem, četrām minūtēm dod vārdu referentei. Paldies priekšsēd. man bija grūti paskaidrot tiem, kas finanšu žargonu nepārzina, pa ko īsti runāts manā ziņojumā par anonīmajiem tirnīcīm ne, ne, neoficiālās sistēmās. Back to equities. And Tātad te ir runa par uh, struktūrāliem instrumentiem, kas pat laban um, eh, jau notiek, un šis ļoti tehnisks ziņojums uh, Esmu pateicīga, ka ar kolēģi smagu darbu ir izdevies eh, panākt plašu vienprātību politisko grupu starpā. 194 grozi un 6 kompromisu, ko lielāka daļa grupa varēja atbalstīt, ņemot vērā šo pašiticīju ziņojumu, kurā laikā tas ir, un eh, eh, šonadēļ ir plenārs sesija Es domāju, ka parlaments ir devis būtiski iebildījumu komisijas nesen e, publicētam ziņojumu par MIFID e, pārskatīšanu, kur ir e, ņemt šeit visu vērā. Eiropas parlaments ar šo ziņojumu prasa dažādas e, izmeklēšanas. E, Eh, Swinburns kundze, mums ir problēmas ar tulkošanu. Es lūdzu jums mazliet lēnāk runāt, svetējā gadījumā nebūs iespējams jūs iztulkot. Eiropas parlaments ar šo ziņojumu ir uh, pieprasījis. Uh, apskatīt eh, dažādos eh, pētīšanas eh, vietas, kuras pat labam MIFIC regulē, un mēs meklējam to, lai attiecīgie pakalpojumi būtu pienācīgi regulēti. Es ceru, ka komisija varēs spēties soli uz priekšu, paplašinot savu definīciju organizēto tirdzniecības vietņu, iekļaujot visas vietas, kur šā tirdzniecība reāli notiek. Tā tādējādi e, būtisks e, trūkums likumdošana tikt aizpildīts. E, mē, mums ir jāļauj arī diferenciācijai kategorijās regulātiem tirgojumi MTF, SI, BCN un derivatīvās platformas. Jaunais pārbaužu līmenis šo dark pools operatoriem būtu eh, jāapsveic, jo eh, šeit eh, ir iespēja tiešām tos izmantot negodīgi, tāpēc uzraudzības iestādēm ir jāvar izsekot notiekošās šajās dark pools un tie nedrīkst pieņemt tādas apjomas, kas ļaut tiešām tirgus nopietni kropļot. Šādā ziņā tā tad MIFID tiek apīts, apiets, un Eiropas parlaments un komisija ir viens prāts, ka šeit ir jānotiek pār e, jaunai definīcijai, ir jānotiek standardizācijai visai Eiropai. Pat laban var notikt. Uh, e, e, tātad arbitrāžu starp dalībvalstīm par labāku interpretāciju, bet turpmāk tā tam nevajadzētu būt. Uh, E, vislielākais trūkums attiecībā uz MIFID interpretāciju, kā ir kļūst skaidrs, ir bijis Eiropas konsolidētā pieejas trūkums šajā jomā Eiropas, e, investori ārpus Eiropas nesaprot, kā mēs bez šāda uh, e, instrumenta varam strādāt. Tāpēc investoru starpā ir bijusi vienprātība par to, ka ir nepieciešams, ka trīs gados kopš MIFID uh, ieviešanas uh, mums nav izdevies Eiropā konsolidēt pieeja atrast šai problēmai. Tāpat kā komisija ekon komiteja ir gatava um, darīt vairāk nekā e, publikācijas e, prasību. E, ir bijušas e, kārsas debatas, e, debatē par dažiem jautājumiem, e, par tādiem jautājumiem kā flash orders, spoofing un pinning, ka tie ir negodīgi vai pat uz likumības robežas. Tāpēc um, ir jāizvērtē ā, liela ātruma tirdzniecības stratēģija labumu, ko tie sniedz sabiedrībai, vai pozitīvs vai negatīvi ir šī ietekme, un pirms mēs piedāvājam likumdošana mums ir jāpārliecinās, ka mums ir pietiekoša informācija, pietiekoši dati, lai mēs eh, neieviešam likumdošanu, kas varētu Eiropas tirgu funkcionēšanai eh, kaitēt. Mums ir jānodrošina finanšu tirgu integritāte. Eh, tie nav domāti, lai starpnieki viens ar otru darbotos, bet lai būtu tāds tirgus, kur kapitāls un uzņēmēji varētu darboties. Tirgiem ir jā Eh, funkcionē, un mums tas jāpatur vienmēr prātā eh, strādājot MIFID 2 eh, pārskatīšanu. Paldies! Paldies, Vinbornas kundze, atvainojiet, ka debašu sākumā es nosaucu jūs par Svinbornu kungu, jo tā bija norādīts manā priecā, priekšā sošos dokumentos. Atvainojiet mani, es nekad turpmāk šādu kļūdu vairs nepieļaušu. Un tagad atkal mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, un šobrīd ir pietiekušies trīs kolēģi. Un ņemot vērā to, cik svarīgas ir šīs debates un mūsu rīcībā esošo laiku, uh, mēs varēsim piešķirt katram runātājiem pusotru minūti. Es lūdzu eh, pielāgoties šim atvēlētajam laikam, un pirmais runātājs ir Filips Živens. Paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi, referents kundze. Protams, šis teksts ir ļoti sarežģīts, bet pēc būtības par ko ir runa? Ir runa par to, ka mēs gūstam mācības no krīzes ka nē, nedrīkst da, darīt kā agrāk, jā, ir jāmaina spēles noteikumi, jā, ir jāmaina sistēmas noteikumi un kārtība. Un tie, kuri šodien savās interesēs Eiropa, dažādās Eiropas Savienībā eh, izmanto eh, krīzi un pilsoņu bāžas, eh, kur visur mēs dzirdam, tas ir Eiropas dēļ, ka tas nedarbojas, tas visur ir eiro valūtas dēļ un ir jāstājas ārā no Eiropas, ir jāatsakās no Eiropas Un šiem cilvēkiem ir nepiec, bez mitas jāatkārto, ka mums ir nepieciešama vienota noteikuma, un ka ja Eiropa nebūtu vienota un viņi būtu izolēti, viņi šodien uh, Eh, viņu šodien nebūtu. Jā, mums ir nepieciešams regulējums, kopīgas politikas, kopīgi noteikumi. Eh, mūsu noteikumu saskaņošana ir vislabākais priekšnoteikums sistēmas darbībai. Bet lieta pēc būtības ir samērā eh, vienkārša. Kopā mēs esam stipri, izolēti, mūsu nav. Paldies, Žuvēna kungs. Nākošais runātājs Čegedi. Tisztelt elnök! Mm, paldies, priekšsēd, eh, par doto vārdu. Eh, eh, tā kā jūs tik dāsnas esat ar laiku, es turpmāk raudzīšos uz sēdēm, kur jūs vadat, tad man būs vairāk laika runāt. Svimbērnas ziņojums ir ļoti nozīmīgs runājot par finanšu instrumentu tirdzniecības uh, likumdošanu. Kas ir svarīgākā šajā ziņojumā. Te ir, tiek prasīt e, jauna likumdošana, ir par vēlu. Līdz šim likumdošana bija sarežģīta un nesaprotam, mums ir jāatgriežas pie situācijas uh, analīzes, lai saprastu, kas ir noticis. Mēs nevaram uh, lielākas investīcijas šādi regulēt. Ir jāapskatās e, arī atvasināto instrumentu jautājums un jābūt stingrākai litundošanai. Šīs, šie e, atvasināti instrumenti rada inflāciju un tad profits saņem starptautiskas e, uzņēmumu, kuru uh, īpašuma tiesības ir diezgan neskaidrs. Un, godīgi sakot, e, to e, no tā labuma saņem tikai e, visbagātākie mūsu sabiedrībā, un tā šī pasaule vispār var aiziet uz grunti. Paldies, kolēģi, un pēdējais runātāšais debatēs ir Bačēsko kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Svinbarnas ziņojums eh, eh, pievērš uzmanību vienlīdzīgu noteikumu radīšanu multilaterālos transakcijas instrumentos. Es domāju, ka ir mm, svarīgi, eh, lai arī finanšu instrumentu kontrolē tiktu piemēroti tie paši e, regulējumi. Mums būtu jāsamazina sistēmas re, riski, riski un jānodrošina godīga kontrola konkurence. Tāpēc eh, žēl, ka nav informācijas par transakciju stratēģijas. Vienīgā iespēja saprast, eh, vai tirgus eh, funkcionē korekti vai nē, ir izmantot regulātoru piegādāto informāciju. Aģentūrai vajadzētu vienoties par kopīgiem identifikācijas noteikumiem gan biržām, gan arī ārpus biržas darījumiem. Tāpēc mani interesētu seku novērtējums minimāliem eh, regulējumam anonīmajām platformām. Es domāju, ka tad mēs varētu nodrošināt vismaz minimālu informācijas pieplūdi. Očesko kundze, paldies. Tādējādi mēs esam beiguši uzklausīt šos runātājus un dosim atkal vārdu komisāram Hānam, lai viņš varētu reaģēt un ar viņu uzstāšanos arī mēs beigsim šo darba kārtības punktu skatīšanu. Komisāri, jums tiek dots vārds. Thank you, uh, Mr. President. On behalf of the Commission and... Uh... Paldies priekšēd komisijas vārdā un īpaši Barņē komisāru vārdā. Es gribētu teikt, ka mums ir jāuzlabo caurspīdīgums finanšu tirgos, lai nodrošinātu, ka visi tirgus spēlētāji e, tiek pakļauti likumdošanas uzraudzībai. Tas ir šīs komisijas un G20 e, ļoti būtiski mērķi apsveikt. Svimbērns kundze un ekonomisko emotoru lietu jautājumu e, komiteju par šo ziņojumu. Tas ir būtisks solis Eh, tirgus un finanšu instrumentu direktīvas pārskatīšanā, eh, ko saīsina MIFID. Eh, komisija savā domāšanā to visu ņem vērā, gatavoja 2011. gadā likumdošanas pārskatīšanas darbu. Komisija vēlas šo tirgus uzraudzību padarīt tādu, lai tā vairāk uh, kalpot tautsēmniecībai un sabiedrībai kopumā. Un jau no nākamā mēneša uh, sāksies mūsu pārskatīšanas darbs, lai gatavotu likumdošanu un 2011. gada vasarā Eh, piedāvāsim likumdošanas pakotni, mēs eh, eh, rēķinamies ar parlamenta atbalstu nepieciešamo reformu īstenošanā, kas, kuram jātiek īstenotam pēc iespējas ātrāk. MIFIDS ir ES likumdošanas, finanšu tīrgu likumdošanas jomā būtiska doma, tas ir ļās Eh, eh, tiem darboties arī labi eh, pēdējos gadu gaitā. Protams, zinām, trūkumi ir parādījušies, tehnoloģiskā attīstība un finanšu tirgus straujā attīstība ir nor, novedus pie tā, ka zinām, mūsu likumdošanas elementi vairs nav aktuāli neapšaubām šodien. Uh, Tāpēc komisija ir eh, publicējusi konsultāciju priekšlikumus un mums un šis konsultāciju process ir uzsācies. Mums ir jābūt ambicioziem attiecībā uz uh, likumdošanas pārskatīšanu. Daži MIFID elementi noteikti vēl ir aktuāli, bet mums ir kritiski jāpārskat, cik uh, atklātiem ir jābūt šiem tirgiem un kā investori var gūt uh, iespēju investīcijas uh, tātad izdarīt izdarīt. Tāpat kā ekon komiteja jau to uzsver, mums ir jāsaprot par jaunu tirdzniecības platformu e, darbību un to regulējumu, e, ir jānodrošina vienlīdzīgi e, spēles apstākļi investoriem un jā izbeidz eh, tirgus kropļošās prakses, ir jāuzlabo caurskatāmība, eh, kas attiec uz akciju tirgošanu, ir jāievieš jaunas prasības citu instrumentu tirgošanā. Vēl viena svarīga joma, ko dr. Swinburne savā ziņojumā skār, ir eh, atvasināto um, ehm, instrumentu tirdzniecību saskaņā ar G20 principiem. Mēs uzlabojam uh, E, arī esošo e, produktu uzraudzību. E, tātad jābūt vienzīgiem noteikumiem attiecībā uz šiem visā Eiropā, un tas arī uzlabos investoru uzticību tirgumu atkal. Mēs komisiju savā MIFID pār, pārskatīšanas darbā uh, uz to visu tiecamies un uh, tiesas uzraudzība ir jāuzlabo, komisija cieši sadarbojas ar starptautiskiem partneriem, īpaši ar uzraudzības iestādēm ASV, kuras risina tās pašas problēmas uh, vienlaicīgi ar mums. Mēs vēlamies nodrošināt starptautiskā līmenī vienlīdz, uh, vienotu pieeju uh, Godātie deputāti, Šimbērns kundze ziņojums ir būtiskā brīdī, kad mēs savu uh, likumdošanu modernizējam šajā svarīgajā jomā. Uh, jūsu analīze un rekomendācijas ļoti labi saskana ar mūsu domāšanu, jūsu ziņojums uh, uh, ir ļoti labs pamats mūsu tālākam kopīgam darbam. Paldies par uzmanību! Paldies, komisār. Tādējādi mēs beidzam šīs debates. Balsojums notiks rīt, pulksten 12. esam. Un, dārgie draugi, mēs esam beiguši skatīt šīs dienas darbas kārtību. Nākamā sēde notiks rīt, um, otrdien, 14. decembrī, no 9. līdz 13. un no 15. līdz 20.30 un no 21.